tā lūdzu pasakiet to tehniskajiem dienestiem. Paldies, es noteikti par to informēšu tehniskos dienas. Tagad pārējām pie jautājumiem komisijai, kas šovakar būs īsāks nekā parasti, jo šīs debates, eh, diemžēl, ievilkās. Un tā kā mums nāksies beigt darbu vēlāk nekā pus astoņos. Runātājiem tiek dots tikai 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Tātad pirmais jautājums, 28. jautājums, Vilija Blinkevičūte ir šī jautājuma autore. C'est à vous à répondre à la question. Parņiekungs, lūdzu, jums vārds atbildē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājkungs. Blinkevičūtas kundze uzdod ļoti nozīmīgu jautājumu par uh, pensiju fondu reformu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums nākošo gadu kontekstā, saskaroties ar izaicinājumiem, iedzīvotāju novecošanos un arī uh, darbinieku mobilitāti un citiem. Arī tādēļ, ka uh, pensiju fondi ir nozīmīgi investīcija avoti. Uh, Finanšu krīze parādīja, cik tie ir ievainojami eh, un cik šī sistēma pensiju fondiem ir ievainojama. Turpinot Laroziera eh, ziņojumu, mēs eh, īstenosim iniciatīvas. Barozo kungs jau teica par politiskām ievirzēm, viņš runāja par to Eiropas parlamentā. 2010. gada laikā mēs prezentēsim zaļo grāmatu par pensiju, um, un tajā mēs aicināsim diskutēt par privāto pensijas fondu, uh, arī nākotni par direktīvām, par uzraudzību attiecībā uz profesionāliem pensiju fondiem un komisiju darbos, lai stiprinātu iekšējo tirgu attiecībā uz uh, pensiju fondiem. Solvabilitātes jautājums ir jārisina attiecībā uz šiem fondiem, un priekšstādātāja kungs uh, Eiropas parlamenta palīdzību būs nepieciešama eh, diskutēt par solvabilitātes divi jautājumu. Nav nekādas, teiksim, divkosības šajā projektā. Šis jautājums skar pilsoņus, un komisija ļoti strikt skatītos, lai respektētu subsidiaritātes principus, lai eh, respektētu to, kas daudzās dalībvalstīs ir paņemts eh, un pieņemts, un lai respektētu visu situāciju kopumā. Paldies! Priekšsēdētājs Blinkevičots, kundze, 30 sekundes. Ačiū, ponia komisārė, už atsakymą ir iš tikrųjų. Paldies, e, komisāri, par jūsu atbildi. Es ar prieku gaidīšu zaļās grāmatas iznākšanu, ko jūs pieminējāt. Jo nu, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs ļoti daudziem Savienības pilsoņiem, arī manā dalībvalstī Lietuvā. Un Šobrīd pie mums nesen tika samazinātas pensijas ekonomiskās krīzes dēļ. Un, eh, komisāra kungs, es gribētu jums jautāt, kāpēc tik maz uzmanības pievērš komisija pensiju fondu stabilitātei un garantijām. 2020. gadam izstrādātajā stratēģijā ir aprakstīta pašreizējā situācija tirgū, un šis jautājums ir ārkārtīgi sāpīgs. Cik daudz jūs esat iecerējis pa paveikt desmit gadu laikā? Lūdzu, komisāri. Euh, Deputāts Konze. Dokumentos par stratēģiju līdz 2020. gadam tas ir dokuments, kas ir vērsts pret izaugsmu, pret zaļo izaugsmu, inteliģentu, ilgspējīgu un iesaistošu izaugsmu. Nevar pieminēt pilnīgi visus sižetus, tādēļ mums ir ne citi instrumenti, iespējas un ietver, lai pievērstos jautājumiem par mūsu atbildību, pamatatbildību, kā tas par pensijām un arī par atkarību un par to, eh, par neatkarību Eiropas pilsoņiem. Un eh, ievarēt visu to, ko es eh, jau teicu, es jau teicu, ka pensijas fondi ir ļoti nozīmīgi ar investīcijiem, dažādie tipi arī par kapitalizācijas profesionāliem vai brīvprātīgiem. Ir ļoti nozīmīgs uh, jautājums daudzās dalību valstīs. Es jau teicu, ka mēs respektēsim subsidaritātes principu un gribu, uh, kā arī pievēršanos daudzām valstīm savām sistēmām. Tās ir uh, vēsts dažkārt uz sadalījumu principu, un mēs uh, strādāsim balstoties uz to, uz, veidojot zaļo grāmatu pēc pāris nedēļām, mēnešiem vēlākais. Mēs varēsim ar jums un jūsu kolēģiem vēl plašākā diskusijā iesaistīties. Paldies! Paldies! Obermajeram kungam ir iespēja uzdot papildus jautājumu. Pusminūte, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mana dalībvalsts Austrija uh, veicina uh, privāto pensiju fondu uh, pastāvēšanu un maksimālā robeža prēmija gadā ir 210 eiro. Es domāju, ka Komisijai būs jau jāuzdod jautājums, vai pri, pensiju fonds nav pirmkārt un galvenokārt valsts atbildībā, lai šeit tiktu novērsts visādas spekulācijas un necaurskatāmi procesi, vai valstī vajadzētu atbalstīt šos um, fondus, ja notiek kaut kas negaidīts vai krīze, tad atbalsts atkal ir jāsniedz valstī. Paldies, komisāra kungs, lūdzu. Barozo kungs priekšsēdētājs no šīs vietas arī atbildēja uz vairākiem jautājumiem par tādiem būtiskiem jautājumiem kā finanšu uh, jautājumu. Jūs pieminējat arī spekulācijas. Tas, ko es varu teikt, uh, par iekšējā tirgus jautājumiem runājot un par pakalpojumiem runājot, esmu uh, pievērsies regulācijas uzraudzības jautājumiem. Un nevienu no produktiem, nevienu no tirgiem un teritorijām mēs uh, neatstāsim bez uzmanības. Uh, mēs vēlamies inteliģentu pāraudzību un efektīvu. Viss tas, kas ir šajos tirgos un tie dažādie produkti, kādi ir piedāvāti. Uh, Tos skars mūsu centieni, kurus mēs aizsākam. Tas jau ir pāraudzības pakets ietveros. Mēs sākam diskusijas un uzraudzības jautājumiem. Daudzas, daudz direktīvu mērķi to skar. Mm, un runājam par direktīvām attiecībā uz investīcijām. Un neviens no šiem produktiem, neviens no šiem uh, tirgiem mm, neizvairīsies no caurskatāmības un uh, uzraudzības, uh, inteliģentas pāraudzības un efektīvas uh, uzraudzības principiem. Paldies! Tikā kundze pusminūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka tas ir nepieciešami, lai mums būtu uh, ilgtermiņa stratēģija, runājot par uh, pensiju fondu uh, reformu. Gan privāti to pensiju fondu, gan valsts pensiju fondu reformu. No 70. gadiem dzimstības līmenis pieauga. Tie cilvēki, kas tā, toreiz bija jauni, drīz dosies pensijā, bet tagad dzimstība ir samērā zema. Līdz ar to uh, attiecības starp aktīviem iedzīvotājiem un uh, pensionāriem būs nepietiekami, lai varētu šīs pensijas izmaksāt. Kādi būs tie pasākumi, kurus jūs uh, ieviesīsiet, lai uh, principiāli uh, reformētu pensiju sistēmu? Paldies. Deputāts Kons, es jau uh, pats pirmajā uh, manā uzstāšanās frāzē, kas bija diezgan uh, īsa, jo tāda ir tie noteikumi, ka šie lielie izaicinājumi, mobilitāte ja, un arī demogrāfija ir šis izaicinājums. Demogrāfijas jautājums ir tāds, par kuru nepieciešams diskusijas salīdzinājums. Un pat, ja šis demogrāfijas jautājums nav uh, Eiropas uh, pirmā kompetence, bet tas ir jautājums, kas jāizskata, un tas ar um, intensitāti skar visas Eiropas Savienības valsts. Un citos kontinentos pasaulē kopumā arī Mm, daudzos kontinentos zaudē iedzīvotājs, ja dzimstības līmenis nepieaugs. Un ir jāredz salīdzinājumā ar citiem kontekstiem, kontinentiem. Respektīvi, šis konteksts ir ļoti nozīmīgs, kurā mēs strādājam, pievēršoties šam jautājumiem par pensijām un arī par uh, šo mm, ap, atkarības. Uh, jautājumu no šīm, šīs tendences. Līdz ar to es domāju, ka zaļā grāmata ir ļoti nozīmīga. Nu, mēs eh, aktīvi un intensīvi strādājam pie šo jautājumu izvērtēšanas. Mēs eh, izvērtēsim to, kas ir nacionālā kompetencē pensiju fondā un tas, kas ir darāms Eiropas līmenī arī attiecībā uz visiem šiem privātiem pensiju fondiem un to eh, vairāk kā šošanos Eiropas tirgu un darbību Eiropas tirgu tie ir tie jautājumi, nevienu no tiem neatstāsim uh, malā, un mēs uh, piedāvāsim tādu orientācijas ceļu zaļajā grāmatā, kuru, kā jūs teicu, publicēsim pēc pāris mēnešiem. Paldies. Paldies komisārkungam. Nākamo jautājumu iesniedz Šons Kellijs par pretplūdu apdrošināšanas sistēmām Eiropas Savienībā. Komisārkungs vārds jums. Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, deputāti Kelī, kungs uzdod jautājumu, kas ir saistīta ar traģisku attīstību. Tā šis fenomens skāra Madeiru, Atlantijas piekrastu manā valstī. Īpaši smaga situācija bija, bija vairāk desmit bojā gājušo. Un es gribu uh, paust mūsu solidaritāti uh, visiem uh, kolēģiem, komisāri. Uh, devās uz uh, vizīti uz šīm divām vietām, kuras pieminēju. Tas ir tāds globāls izaicinājums klimata pārmaiņas, un mēs redzam, ka šīs dabas katastrofas mm, kļūst daudz skaitlīgākas. Un arī katastrofas, kas nav dabas katastrofas, bet vienalga var izraisīt smagas sekas cilvēku situācija dzīvē, gan dabas izpratnē, gan ekonomiskā izpratnē. Es domāju, ugunsgrēki, mm, rūpnieciskas katastrofas, jūras, uh, jūrās notikušās katastrofas, kuģa katastrofas un tā tālāk. Tas ir jautājums, ar kur strādāju ļoti ilgi, un pat šeit 89. Uh, gadā, kā uh, reģionālās attīstības ministrs atbildēja uz Grieķijas deputātu jautājumiem par zemestrīci, kas bija notikusi viņu valstī. Un toreiz es piedāvāju pirmkārt solidaritātes fondu izveidu, otrkārt Eiropas civilās uh, aizsardzības spēku izveidu. Un līdz 2002. gadam gaidīja, kad uh, šie plūdi, kas skāra Vācija, Austrija, Slovākija, lai trīs mēnešos ar parlamenta atbalstu un padomus atbalstu komisija varētu izveidot solidaritātes fondu, kas uh, darbosies gan Madeiras gadījumā, gan arī Atlantijas uh, jo okeāna piekrasts uh, gadījumos. Tāpat kā tas bija 2002. Uh, gadā. Un civilās aizsardzības spēki. Uh, kolēģi strādā šo jautājumu kopā ar Eštāns kundzi, un es ceru, ka mums nebūtu jāgaida līdz jaunai katastrofai, lai apvienotu mūsu spēkus un, un lai apvienotu mūsu centienus un vienot Eiropas um, karogu, lai palīdzētu um, cilvēkiem, piemēram, Haiti un pēc tsunami. Tagad par apdrošināšanām nevienmēr viss ir publisks, teiksim, uh, labums, kas nav apdrošināms. Uh, un ne visu var solidaritātes fonds apmaksāt. Es domāju, ka ir nepieciešams progress, ir jāstrādā pie risku jautājumu, kurus varētu sekt apdrošināšanas baltā grāmata 2009. gadā par klimata pārmaiņu sēku adaptāciju. Iesaka valsts atbalstu un uh, izvērtēt balto grāmatu, es pārbaudīšu kādi ir uh, apdrošināšanas uh, produkti, lai uh, papildinātu šos pasākumus. Un mēs runājam par augstākajiem uh, kritērijiem komisijā. Es prasīju no uh, maniem dienestiem izvērtēt, kas ir dažādajās dalību valstīs un kāds ir ietekmes uh, iespējas, kāds izvērtējums ir iespējams pārobežu kontekstā un kāda būtu pārobeža Eiropas apdrošināšana salīdzinot ar nacionālu. Kelīkungs šis jautājums ir ļoti, ļoti komplekss. Strādāja kopā ar visām iesaistītajām pusēm, ar apdrošināšanas kompānijām, dalībvalstīm, ekspertiem, lai apmainītos ar pieredzi par labāko praksi, no, uh, fiksētu prioritātes, sasniegtu labu līmeni. Es esmu pārliecināts, ka varam labāk aizstāvēt uh, Eiropas pilsoņus no šīm katastrofām, kur skaitlis uh, daudz skaitlojas. Uh, un es strādāju pie tāda tā kā skrīninga un arī augstāko robežu eh, kritēriju um, noteikšanas um, visās 27 dalībvalstīs pret dabas katastrofām. Paldies! Thank you. Paldies, Kelī kungs, jūsu papildus jautājums pusminūte. Paldies, komisāra kungs! Mēs visi esam nobežījušies par Madeiru un Franciju, un arī manā valstī par laimi neviens negāja bojā, bet ar apdrošināšanu šīs problēmas parādījās momentāli. Daudzas mājasemniecības nevar saņemt apdrošināšanas kompensāciju, un vienā pilsētā, kur uh, cieta no plūdiem iepriekš, tagad apdrošināšanas iemaksas ir pieaugušas seškārtīgi. Es gribēju vaicāt, kā ar tām valstīm un valdībām, kas eh, neievieš šo plūdu direktīvu, un vai ir paredzēts arī kaut kādas sankcijas? Paldies! Paldies, komisārkungs! Šī direktīva par plūdiem pieņemta 2007. gadā. Ir arī komisijas paziņojums 2009. gadā par uh, katastrofu novēršanu, kuras izraisītājs ir cilvēks un nē. Kelīkungs, man liekas, ka jūs uh, par šo direktīvu runājat. Dienest ir uh, operacionāli. Komisijai jāpārbauda situācija un tā to darīs, kā dalība valsts šo direktīvu ievieš vai nē par plūdiem un runājot par Franciju un arī par jūsu valsti, sekas ir arī uh, pēc tam, ru, arī runājot par uh, teritorijām, tā ir arī būvniecība zonās, kas ir mm, pakļauts plūdu riskam. Komisija pārbaudīs, ko darīja valsts dara un ko nedara, un mēs uh, ieviesīsim atbilstošas pasākums arī par pārkākumiem uh, attiecībā uz to, lai viss būtu korekti pielietots. Paldies! Paldies! Higins kungām vārds pusminūtu papildus jautājumam. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties komisāru kungam par atbildēm un es gribētu arī runāt par plūdu direktīvas ieviešanu. Kā jūs zinat, to vajadzēja transponēt nacionāla likumdošanā šogad visās 27 dalību valstīs. Es gribētu aicināt Eiropas komisiju sekot dalību valstu situācijai šajā ieviešanā. Uh, 95. gadā es biju atbildīgs par pludiem īrijā, un mēs pieņēmām lēmumu, ka daudz ka, ka ēks nedrīkst tikt būvētas neņemot vērā plūdu, teiksim, šīs, šo, šos pasākums. Mums ir jāievieš direktīva ļoti skrupulozi un ir jāparedz sankcijas ikvienam, kurš pārkāp direktīvā minētās normas. Paldies, paldies! Sanuks kundze, varat uzdot savu jautājumu. Barņiekungs, Barņiekungs, mēs uzklausīsim vēl vienu jautājumu, tad jūs varēsiet atbildēt uz abiem. Zemkas kungs, lūdzu. Komisāra kungs, priekšsādātāji, es gribētu vaicāt par kaut ko citu. Mēs runājam par apdrošināšanu. Bet es domāju, ka tad, kad notiek dabas katastrofa, tad ir nepieciešams darīt divas lietas. Es gribētu vaicāt komisāru kungam sekojošo. Vai mums nevajag krīzes reaģēšanas centru Eiropā, jo mums nav šādas centrālas struktūras, kas koordinētu pasākumus šādu katastrofu gadījumā. Un otrkārt, vai mums nevajadzētu darīt vairāk, lai uzlabotu civilo aizsardzību? Mums, piemēram, nav šāds glābšanas lidmašīnas. Paldies, komisāru kungam vārds atbildēt. Eh, deux questions différentes. Tie ir divi atšķirīgi jautājumi. Pirmais jautājums par plūdiem. Es esmu nācis kā iekšē tirgus un pakalpojumu komisārs, lai atbildētu uz uh, precīzu jautājumu par, uh, ko uh, Kelīkungs uzdeva jautājumu, proti par, uh, ko apdrošināšanas var izmantot. Un tas ir, teiksim, personāls un uh, jautājums. Un es strādāšu. Uh, lai izskatītu šīs atšķirīgās apdrošināšanas iespējas. Ir valsts, kurās praktiski nav tādas iespējas, un, piemēram, citas, kā Francija, kurā ir tāda sistēma, kurā dabas katastrofa gadījumā at, atmaksa ir 100% apmēram. Citi jautājumi par vidas jautājumiem. Par tiem neesmu atbildīgs. Šis jautājums, Higienas kungs, kā šī direktīva ir uh, uh, pielietot vai nē, bet jums ir taisnība. Tas būtiskākais ir tas, ka tā ir nacionālā, uh, loķa, lokālā un uh, reģionālā atbildība par uh, būvniecību. Un uh, nevar visu prasīt no Briseles. Uh, tas pamatnoteikums ir redzams, ir zonas, kurās nevajag būvēt mājas un vairs nevajag būvēt. Uh, pat uh, manā valstī es balsoju par to, ka um, rūpnīcas un arī iedzīvotāji tiek pārvietoti no zonām, kuras regulāri ir pakļauts plūdiem. Bija uh, likums, uh, cilvēkiem tika izmaksātas katastrofijas, kat, uh, uh, respektīvi kompensācijas pirms katastrofas atkārtojas, tas bija 84. gadā. Un tas ir tas jautājums, uh, pie kura jāstrādā. Un, protams, arī par apdrošināšanām un atbalstiem. Un tagad pāris vārdu par civilo aizsardzību, pat ja kompetence ir uh, citām kolēģiem. Tas ir jautājums, par kur esmu, ar kur esmu ļoti uh, daudz strādājis. Parlaments mani atbalstīja un 2006. gadā ar Parozokungu sastrādājos un uh, izteicu priekšlikumu par civilās aizsardzības dienestu izveidu, lai dalībvalsts varētu brīvprātīgi iesaistīties. Uh, jo mums ir, nu, nu nekad nav tāda laba grība, kas, pie, kas pietrūkst, ja ir tsunami, katastrofa vai Haiti. Bet organizāciju mēs varam iegūt laiku, cilvēku dzīves un uh, arī. Um, ja Eiropieši būtu sagatavojuši jau uh, savu atbildi dažādiem uh, katastrofu veidiem, un katreiz atbildi nav tā pati, kad ir, um, teiksim, rūpniecības izaistīta katastrofa ērika, kuģi katastrofa vai plūdi Vācijā vai cunāmī vai ugunsgrēks Grieķijā vai liels pandēmijas vai arī, piemēram, terorisma uh, uh, uzbrukumi, ka uh, 21. septembris, kas var atkārtoties, tiemžēl. Uh, Es eh, domāju, ka kolēģis atgriezīsies pie jums ar konkrētiem priekšlikumiem, lai apvienotu, lai šīs, šos, šīs, šos centienus uh, eh, savienotu. Un, protams, ka cieši sastrādāšos ar Eiropas parlamentu. Well, thank you, Commissioner. Paldies, komisār kungs. Nākamais jautājums to ir iesniedzis Andor kungs, teica priekšsādātājs. Tātad 30. jautājums, ko iesniegusi Silvija Adriāna Tikao kundze par Eiropas pasākumiem nabadzības apkarošanai. Komisāra kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es uh, Tieši tāpat kā jautājumu uzdevēji, esmu nobažījies par daudzu eiropiešu labklājību, kas saistīta ar nodarbinātību, sociālo aizsardzību un cīņu pret nabadzību. Kā jūs zināt, 2010. gads ir pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret eh, nabadzību un sociālo izstumtību, lai mm, konkrētāk runātu par sociālajām problēmām, un es uzskatu, ka šis gads ir ļoti piemērots, lai ne tikai diskutētu par nabadzību, bet lai reāli apkarotu to un lai atjaunotu šo politisko apņemšanos Eiropas līmenī, kā arī starp dalību valstīm. Lai to realizētu Eiropas komisija jaunajā 2020. gada stratēģijā ir iekļāvusi mērķi rādītāju par nabadzības samazināšanu, kas atspoguļo to, ko esam iemācījušies pēdējos pāris desmit gados. Mērķis ir samazināt nabadzību līdz 2020. gadam par ceturtaļu. Nabadzības apkarošanā ir nepieciešamas augstkvalitātes darbietas tiem, kas spēj strādāt, un solidaritāte starp tiem, kur strādā, un tiem, kuri cieš no trūkuma. Šī, šī mērķa sasniegšanai mēs esam paredzējuši iniciatīvu, kas saucas Eiropas platforma cīņai pret nabadzību. Ir arī pieejami konkrēti instrumenti, lai radītu un saglabātu darba vietas Eiropā, izmantojot Eiropas sociālo fondu, Eiropas globalizācijas fondu, kā arī neseno mikrokredītu iniciatīvu. Atsevišķu dalību valstu veiktie pasākumi ir jo īpaši svarīgi, bet, protams, ir jāveic vēl daudz vairāk, lai augstas kvalitātes darbvietas būtu pieejams. Nabadzības apkarošana sniedz daudz tālāk nekā tikai jautājums par nodarbinātību. Tas tiek atzīts arī attiecīgajā paziņojumā, e, kur tiek norādīts, ka ir nepieciešama visaptveroša sociālās aizsardzības stratēģija, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo izstumtību. Dalībvalsts ir atbildīgas par sociālās aizsardzības sistēmu finansēšanu un organizāciju, un komisijas sniedz dalībvalstīm atbalstu šī jautājumā. Uh, Atklāts koordinācijas metodu tiek piedāvāta kā instruments, un Eiropas komisija um, ir gatava atbalstīt skaidrs politiskās prioritātes šajā sakarā. Līdz šim, kās labos piemērus varētu minēt aktīvas iekļaušanas ietvaru, bērnu apdzības apkarošanu un, un krīzes apkarošanas sociālās ietekmes izvērtēšanu. Uh, Un gan Spānijas prezidentūra, gan arī Beļģijas prezidentūra ir paredzējis svarīgs pasākums, kas sāksies ar uh, šo Romas samitu, par ko jau te runāja uh, šī parlamentā, un tur arī uh, tiks runāts par nabadzības apkarošanu, un šis darbs turpināsies arī Beļģijas prezidentūras laikā. Mēs esam šajā sakarā sagatavojuši iniciatīvu, lai samazinātu bērnu nabadzību. Bet uh, mums ir jāsvērā ne tikai ar valstu valdībām, bet arī nevalstiskajām organizācijām, jo bez tām mēs nevaram runāt par šo pasākumu un programmu veiksmīgu realizēšanu. Mēs atbalstam nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar sociālās aizsardzības un apdzības apkarošanas jautājumiem, piesaistot progresu fondu. Tie ir svarīgākie jautājumi, un, protams, komisija strādā dažādos virzienos, lai samazinātu nabadzību. Paldies! Paldies! Tikau kundz papildus jautājumam 30 sekundes lūdzu. Komisār, mulțumesc pentru răspuns. Paldies, uh, komisār kungs. Paldies par jūsu atbildi bet es būtu labprāt gribējusi, lai mēs diskutētu par valstu rūpniecības samazināšanos, jo mūsu rūpniecības samazināšanās ir iemesls darba vietu zaudēšanai, jo ja ja mēs gribam tādu ambiciozu politiku par labu rūpniecībai, tad tas mums radītu ne tikai uh, veidot augstas kvalitātes darba vietas Eiropā, bet iegūt arī citus pozitīvus efektus. Kādus konkrētus pasākums plāno komisija īstenot, lai nodrošinātu labu dzīves līmeni mūsu iedzīvotājiem un lai veidotu augstas kvalitātes darba vietas? Paldies! E Komisāra kungam vārds. Jā, patiešām vairāk un labākas darba vietas. Tas kā mērķis ir iekļauts arī e, Eiropas stratēģijā 2020. gadam un gribētu pievērst jūs uzmanības vēl, e, vēl divām iniciatīvām, kas domās nabadzības apkarošanai, kur iet runā par darba vietu skaitu un kvalitāti. Šeit mēs runājam par jaunām prasmēm, jaunām mākām. Tā ir šī. Uh, vadošā iniciatīva, kas tiek realizēta Eiropas 2020. gada ilgtspējības pilāra. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, ir tīpaši ņemot to kontekstu, kurā mēs runājam par šo jautājumu. Mums ir jāatzīst, ka Eiropas Savienības līdzekļi ir jāizmanto mm, ļoti tā efektīvi un saprātīgi. Un te vajadzētu runāt ne tikai par globalizācijas fondu, jo mums ir jārunā par nabadzības novēršanu, kas ir daudz efektīvāks pasākums nekā nabadzības apkarošana. Un pirmo reizi mums ir paredzēta iniciatīva, uh, Eh, kas skar rūpniecības politiku un kuras mēķis ir izveidot ilgtspējīgas rūpniecības nozars. Un es pilnībā piekrītu tam, ka bez visaptverošas pieejas, bez visaptverošas ekonomikas un nodarbinātības politikas mēs nevaram veiksmīgi cīnīties pret nabadzību. Paldies! Thank you. Man ir vēl divi papildus jautājumi. Obermaier kungs vispirms un pēc tam Tunders kungs. Obermaier kungam vārds pusminūtes. Da. Paldies, priekšsēdētāji. Ekonomiskās krīzes gadījumā ir ļoti viegli nonākt visādos kārdinājumos, izmantot ļaunprātīgi sociālo sistēmu priekšrocības. Un, piemēram, kompensācijas par minimālajām uh, pensijām tika pieprasītas tādā apjomā, kas lielā mērā pārsniedza patieso pensijas apjomu. Un jautājums man ir, kā cīnīties pret šādu sociālo sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu, ko komisija vēlas darīt. Paldies! Mr. Uh, sorry, Mr. Andor, Mr. Chuntis question, then you can answer both. Paldies, priekšsēdētāji. Vēl viens papildus jautājums. Grieķijā vairāk nekā 20% cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa, vairāk nekā 30% ir, ir bez darba, un nabadzības problēma Eiropā ir ļoti asa kaut vai ņemot vērā skaitļus, ko es tagad pieminēju. Neoliberālā sistēma, ko ievieš Lisabonas līgums, ir cietusi neveiksmi. Ko komisija grasās darīt, lai cīnītos pret nabadzības izplatīšanos? Vai mums nevajadzētu kaut ko darīt? Uh, un ierakstīt arī 20, 2020. gada stratēģijā pasākums, kas veicinātu nodarbinātību. Paldies! Uh, uh, es sākušu ar otro jautājumu, ja jums nav iebildumu, saka komisārs. Tas tiešām ir ļoti nozīmīgi, lai makroekonomiskā situācija būtu stabila. Un Uh, ekonomikas politikai ir jābūt tādai cilvēkiem saprotamai, lai vide, kurā viņi darbojas un dzīvo, būtu tāda iepriekš paredzama un stabila. Un tuvākās desmitgades laikā būs daudz kas jāpārskata, un 2020. gada stratēģijā ir virkne pasākumu, cita starpā arī par finanšu regulējumu. Tātad, un mūsu nolūks ar šiem pasākumiem ir stabilizēt makroekonomisko vidi, lai noņemtu pārlieku lielo slogu nodokļu sistēmām un sociālās aizsardzības uh, sistēmām, un arī lai veicinātu līdz ar to nodarbinātību runājot par ļaunprātīgu sociālo uh, sistēmu izmantošanu. Tiešām krīze ir parādījusi, nu, kāds ir patiesais stāvoklis. Komisija izmanto atvērto koordinācijas metodi un visas iespējamās kapacitātes, kas ļauj dalību valstīm Uh, piemērot sociālās aizsardzības pasākumus. Bet krīzes laiks, protams, dod, uzdod vēl papildus uzdevumus. Un daudzām valstīm vai vairākām valstīm būs jāveic uh, fiskālā nodokļu konsolidēšana. Un uh, nav viegli piesaistīt vai atrast vispār papildus līdzekļus, lai pārvarētu nabadzību. Tāpēc būs jācenšās instrumenti, kas jau tagad ir mūsu rīcībā, izmantot efektīvākā veidā. Thank you. Thank you, Paldies, komisāra kungs! Nākamais jautājums ar numuru 31. Vasiliju kundze sniegs atbildi uz šo jautājumu. Jautājumu iesniedza Georgijs Papanik protokolu. Jautājums ir par kultūras programmu 2007. līdz 2013. gadam. Komisāri lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šajā jautājumā, ko iesniedza Papa Nikolau kungs, ir pieminēta kultūras programma Eiropā. Tā ir paredzēta Eiropas kultūras attīstībai un arī popularizēšanai. Komisija atbalsta sadarbību kultūras jomā starp dažādiem partneriem, starp uh, kultūras darbiniekiem dažādās jomās. Mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības kultūras identitāti. Kultūras programmas centrā ir sadarbība un arī iespējas, piemēram, brīva pārvietošanās um, darba ņēmējiem un kultūras dialogs, kas ir jāveicina. 2009. gadā kultūras programmas ietvaros uh, tika iesniegti 750 pieprasījumi. Uh, dažādiem projektiem, un ļoti daudzi no šī skaita tika arī saņēma arī finansējumu. 170 projekti bija domāti tieši uh, kultūrā nodarbināto pārvietošanās brīvības veicināšanai. Tagad jau notiek programmas uh, novērtēšana. Uh, Un 2009. Eh, gadā komisija pieaicināja ekspertus, lai tie novērtē visu, kas ir izdarīts no 2007. līdz 2009. gadam, un sevišķi bija lūgts ekspertiem novērtēt to, vai um, mērķi ir sasniegti. Attiecīgie mērķi tika izpētīti un salīdzināti ar to, kas tika izdarīts, tika veikti pētījumi un notika tikšanās un pārunas ar tiem, kas piedalījās pasākumos. 2010. gadā novērtējums būs gatavs un uz tā bāzes komisija strādās ziņojumu, ko, protams, saņems arī Eiropas parlaments. Tātad termiņš ir šī gada 31. decembris. Dāmas un kungi, vēl es jums gribētu atgādināt, ka programma īpaši nekoncentrējas dalību valstu, tādiem pasākumiem, kas atbalstītu noteiktas dalību valstis. Mērķa grupa ir cilvēki, kas nodarbojas ar dažādās kultūras jomās. Un ir virkne pilotu projektu un citu projektu um, kultūras darbinieku um, tādā papildu iespēju piešķiršanā vai starptautisku projektu īstenošanā. Un mēs arī izmantojam atvērto koordinācijas metodi. Pašlaik komisija novērtē panākto progresu un raugās, vai ir vajadzīgi kādi papildinājumi vai uzlabojumi programmai. Un pēc kāda laika komisija organizēs arī publiskas apspriedes par to, eh, ko varētu vislabāk darīt eh, līdz periodā līdz 2014. gadam un pēc tam. Paldies! Un tagad vēl papildus jautājums. Lūdzu! Paldies priekšēdātāji! Paldies komisārs kundze par šo atbildi! Es novēlu jums eh, sekmes jūsu darbā, jo redzu jūs šeit pirmo reizi. Protams, pilsoņi ir jāinformē un viņiem ir jāparāda, cik ļoti liela nozīme ir kultūrai. Tam ir jābūt galvenajam pasākumu mērķim. Šī programma pēdējā laikā ir ieguvusi lielu nozīmi ne tikai Grieķijā. Kultūras jautājumi ir ļoti būtiski arī, um, lai nerastos kaut kāds īpaši vienpusējs priekšstats par Grieķiju uh, ekonomiskās krīzes dēļ. Šeit kultūrai ir liela loma. Ko jūs, komisārs kundze, darīsiet? Uh, vai nebūtu liederīgi uh, darboties efektīvāk un tā enerģiskāk. Katram ir 30 minūtes. Lūdzu, Vasiliju kundze. Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu teikt sekojošo. Es neko nevaru komentēt par preses paziņojumiem. Ja mēs reaģēsim uz visu, ko runā un raksta, tad no tā nekādas jēgas nebūs. Un es varu jums atbildēt sekojošo. Akropole un citi kultūras pieminekļi Grieķijā, arī kas atrodas citās valstīs, tas ir kultūras bagātību avots un tie simbolizē kultūras vērtības. Komisija ir pieņēmusi tādu jaunu sistēmu tieši lielo kultūras pieminekļu aizsardzībai un popularizēšanai. Gan uh, Akropola, gan Partenona templis ir uh, vairāki piemēri, Un jūs redzat, Eiropa rūpējās par kultūras pieminekļiem. Paldies! Līdz ar to šis jautājums ir noslēgts, un tagad Eilvārda kunga jautājums par sporta pamata organizācijā. Lūdzu! Komisija pilnībā piekrīt tam, ka sportam ir liela nozīme Eiropas savie, sabiedrībā. 2007. gada Baltā grāmata runā par sportu sabiedriskajiem aspektiem un Šajā dokumentā tiek ierosināt vesela rinda pasākumu, kas veicinātu fiziskās aktivitātes veselības uzlabošanai, kā arī pasvītro sporta izglītojošo lomu sociālajā integrācijā, kā arī norāda uz pozitīviem ieguvumiem, eh, ko var gūt no šīs tāds aktīvs brīvprātīgs iesaistīšanās sporta pasākumos. Eh, par to tiek runāts arī 165. Mm, no, eh, Eiropas eh, Savienības darbību, funkciju, funkcionēšanu. noteicošajā līgumā. Tas nodrošina arī ietvaru kopīgai rīcībai un dod pamatu Eiropas dimensijas ieviešanai sporta dzīvē. Komisija uh, drīz nāks klajā ar iniciatīvām Lisabonas līguma īstenošanai sporta jomā, un tas ir paredzēts šī gada beigās. Un tad uh, mēs norādīsim uz nepieciešamību stiprināt sporta sektoru tieši uh, pašos pirmsākumos tiek norādīts, eh, ka šīs organizācijas, eh, šīs sabiedriskās organizācijas saskaras ar problēmām. Ir jārunā arī par, iekš, par barjerām, par šķēršļiem, kas neļauj pienācīgi finansēt šīs sporta pamatorganizācijas. Pētījuma mērķis ir aprakstīt galvenos finansēšanas avotus un identificēt finansēšanas modeļus dažādās dalību valstīs, dažādās sporta disciplīnās, kā arī analizē likumdošanu un dalībvalsts rīcību politiku, kas ietekmē sporta finansēšanu. Vispēcot pētījumā būtu jāieskicē efektīvi uzņēmē darbības modeļi, kas varētu atbildēt uz ekonomisko krīzi, kas ir skārusi e, valstu uh, budžetus, kā arī, uh, kas ir samazinājusi sponsoru piešķirtos līdzekļus sportām, lai tādējādi veicinātu uh, Eh, sporta izplatīšanos Eiropas Savienībā caur šīm tā sauktajām pamatorganizācijām. Šī, šo konsultāciju sākotnējie rezultāti tika prezentēti konferencē par ilgtspējīgiem finansēšanas modeļiem sporta pamatorganizācijām iekšējā tirku, ko organizēja uh, attiecīgā organizācija 16. februārī Briselē. Šīs konferences rezultāti drīz parādīsies um, mūsu ģenerāla direktorāta mājaslapā. Paldies! Elvud kungs, papildus jautājumam pusminūtu. Paldies priekšsēdētājs, gribētu pateikties komisārs Kunzei par atbildi un es gribētu uzteikt komisārs Kunz apņemšanos atbalstīt eh, sporta attīstību Tā paša pirms, tā pirmsākumos. Bet es gribētu runāt arī par budžeta atbalstu. Mans jautājums, vai ja komisāri varētu norādīt, kā jūs veidosiet Eiropas Savienības šo sporta pamatorganizāciju uh, finansēšanas programmu, un kad mēs varam sagaidīt komisijas paziņojumu par šo jautājumu. Paldies! Komisārs kundzei vārds atbildēja. Jā, paziņojums. Būs šovasar vēl pirms uh, vasaras atvaļinājuma laika mēs sagatavosim paziņojumu, kas varēs kalpot par ietvaru pastiprinātai sadarbībai un noformulēs jaunus uzdevumus sporta attīstībai Eiropas Savienībā, kā arī esam paredzējuši lēmumu projektu par divu gadu Eiropas Savienības sporta programmu laika posmam no 2012. līdz 2013. gadam. Bet pagaidām, kā jūs zinat, mēs realizējam sporta rīcības plānu līdz 2011. gadam, kur tiek ņemt vērā arī sporta šie sociālie aspekti un kuri paredzēti pasākumi, kas jau apstiprināti 2009. gadām un kas tiks realizēti šogad. Un mēs eh, tūlīt grasamies apstiprināt rīcības uh, plānu 2010. gadam. Un pēc pāris mēnešiem tas būs gatavs. Protams, ņemot vērā mūsu rīcībā esošo budžetu, jo, kā jūs zinat, diemžēl budžets 2010. gadām ir samazināts no 6 miljoniem uz 3 miljoniem, tātad uz pusi. Un, protams, ņemot vērā to budžetu, kas būs pieejams 2011. gadām, mēs paredzam jaunus pasākumus, o, lai noformulētu mūsu programmu 2012. un 2013. gadam. Paldies! Thank you, Mr. Boris. Paldies, Boris Kungs. Papildus jautājumam pusminūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Kunze. Es gribētu jums pateikties par šo jauno stratēģiju, un es gribētu um, piedāvāt vienu ideju, kas ir saistīta ar to, ko uh, diskusē arī uh, kultūras uh, komiteja. Tā ir paplašinājušās. Uh, atbildības aptvērums un sporta aktivitātes, runājot par tām. Vai jūs domājat iekļaut šo jauno ļoti nozīmīgo aspektu, lai mēs varētu īpaši akcentēt sporta jautājumu saistībā arī ar kultūru, jo tas ir ļoti būtiski veidojot šo kopējo Eiropas identitāti. Paldies! Jā, protams, tad, kad es runāju par sporta lomu sabiedrībā, tad tādas lietas kā izglītība un apmācība ir ļoti svarīgas. Un es domāju, vēl jo svarīgāk ir šī sporta izglītība, veidojot kopīgo Eiropas identitāti. Un to mēs noteikti ņemsim vērā, tad, kad formulēsim šo sporta programmu. Paldies! Well, thank you, and... Paldies, komisārs kundze. Šis jautājums ir pēdējais, kas jums tik uzdots. Nākamie adresēti, nākamais adresēts Kallasa kungam. Pirmais jautājums ar numuru 33. To uzdevis Džims Higgins par bojā gājušiem uz ceļiem. Lūdzu, komisārkungs. Thank you, Mr. <coughs> Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā eh, trešo Eiropas Savienības rīcības programmu laika posmu 2010. gadam, ir paredzēta vairāk vesela rinda pasākumu, lai apkarotu trīs svarīgākos iemeslus - nāvi uz ceļiem, ātrumu pārsniegšanu, brākšanu alkoholu narkotiku reibumā un neatbilstīgu ceļu infrastruktūru. Daudz no šiem pasākumiem tika apstiprināti koplēmumu pieņemšanas procedūrā. Patreiz komisija strādā pie Eiropas Savienības autoceļu drošības stratēģijas nākamajai desmitgadē. Mēs pasvītrosim to, cik svarīgi ir um, paredzēt atbilstošus sodus pār mm, braukšanu alkohola narkotika reibumā, ātrumu pārsniegšanu un mm, dalībvalstīm ir mm, jāsaprot, ka ir jāparedz sodi pilnīgi visiem kuri pārkāpt ceļu satiksmes noteikums, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi ir. Un šādu pieeju atbalstīja parlaments, bet to bloķēja padome. Komisija ir apņēmības pilna virzīt tomēr uz priekšu šo priekšlikumu, jo bez sankcijām arī ir nepieciešama informācijas izplatīšana un izglītošana. Ir jāpredz konkrēti pasākumi attiecībā uz braukšanu alkoholu, narkotiku reibumā un ātrumu pārsniegšanu. Piemēram, ir jāparedz tā saucamās mm, alkohola atslēgas, kas neļauj iedarbināt automašīnu, ja uh, pie stūra sēž persona, kas atrodas alkohola vai narkotika rēbumā. Kas attiecās uz infrastruktūru, Eiropas parlaments un padoma ir pieņēmuši likumdošanu par drošības prasībām, kas attiecas uz uh, ceļu un tuneļu infrastruktūru Eiropā. Un komisija rūpīgi sekos uh, šīs likumdošanas ieviešanai dalībvalstīs. Bet, protams, ceļu infrastruktūras drošības jautājums neaprobežo aprobežojas tikai ar desmit galvenajiem ceļiem. 56% no nāves gadījumiem notiek tieši uz otrās un trešās šķirs ceļiem, un patreiz mēs domājam par likumdošanu, kas attiektos uz uh, otrās un trešās šķirs ceļu infrastruktūras drošību. Uh, Eiropas Savienības uh, fonda līdzekļi būtu arī jāizmanto ņemot vērā šīs prasības. Es gribētu pasvītrot, ka uh, drošība uz autoceļiem ir kopīga atbildība, kas ir jāuzņemas pilnīgi visiem, arī reģionālām, vietējām pašvaldībām, pašiem iedzīvotājiem, nevalstiskām organizācijām. Lai atrastu efektīvus risinājumus, mums ir jārieģē uz konkrētām problēmām. Un nākamā Eiropas Savienības autoceļu drošības stratēģija ir paredzējusi veselu rindu pasākumus, kas balstās uz šiem principiem. Galvenais uzdevums ir izveidot tādu uh, vienoto drošu ceļu telpu, kas varētu veidot vienoto Eiropas transporta telpu. Un es domāju, ka visi mūsu iedzīvotāji no tā gūs tikai labumu. Paldies! Thank you. Paldies komisārkungam. Higgins kungs, pusminūte. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties komisāru kungam. Uh, jo klausoties viņa teiktajā ir skaidrs, ka daudz kas ir padarīts, lai cīnītos pret ātrumu pārsniegšanu un braukšanu alkoholu narkotiku reibumā, bet kas attiecās uz uh, braukšanu narkotiku reibumā, šķiet, ka pat īsts pētījums nav veikts par to, tā ir liela problēma braukšana apreibinošu uh, vielu ietekmē, un desmit tūkstoši cilvēku katru gadu iet bojā uz autoceļiem tieši uh, tādēļ, ka ir bijusi braukšana reibumā. Mums ir jāsaprot, ka tas ir viens no svarīgākajiem um, ceļu satiksmes negadījumu iemesliem, un es gribētu ieteikt komisijai darīt daudz vairāk. Protams, ir nepieciešama pētījuma, bet ir jādara arī vairāk. Paldies, komisārkungam, vārds atbildēja. Paldies godātam deputātam, un es varu tikai piekrist jūs paustajām bažām, bet es gribētu teikt, ka problēma ar narkotikām ir tāda, ka ir nepieciešama ļoti labi attīstīta tehnoloģija, lai konstatētu uh, narkotiku uh, klātbūtnī uh, autobraucēju organismā. Un tas ir daudz grūtāk nekā uh, konstatēt alkohola klātbūtni. Un šeit ir nepieciešams tiešām izmantot šīs tehnoloģijas. Uh, jo patreiz vienkārši policija uh, vispirms veic šo vizuālo novērtēšanu un tikai pēc tam, kad tiek veiktas sarežģītas medicīniskās analīzes, tikai tad var noteikt narkotiku klātbūtni um, organismā. Paldies! Man ir divi papildus jautājumi. Eh, noteikums ir tāds, ka ir pieļaujami tikai vēl divi papildus jautājumi, un mums ir jānodrošina līdzsvers ar politiskajām grupām, tādēļ es izvēlējos Balčītis kungu vispirms, lūdzu, pusminūti jums papildus jautājumam. Paldies priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Es gribētu pateikties par jūsu ierosinājumiem, ar kuriem jūs nācāt klajā. Tomēr gribētu vaicāt, vai jums nešķiet, ka mobīlo telefonu lietošana braucot pie stūras arī varētu būt par viens no uh, nāves iemesliem autoceļa satiksmes negadījumos, jo pētījumi liecina par to, ka autobraucēja uzmanība tiek novērsta runājot pa telefonu tādā pat līmenī, kā tad, ja viņi brauktu narkotiku vai alkohola rēbumā. Uh, vēl viens risks ir braukšana tumšajā dienakts laikā, kā arī ceļu sliktais stāvoklis un smago automašīnu klātbūtni uz autoceļiem. Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu um, censties novirzīt preču transportu no autoceļiem uz dzelzceļiem. Paldies, vēl papildus jautājums. Jā, es gribētu uzsvērt, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, kuram pievērsās arī kolēģis. Jo bojā gājušo skaits uz ceļiem norāda uz to, ka tie ir nelaimes gadījumi, kas būtu novēršami, kas ir praktiski visā Eiropā. Uh, ļoti plaši izplatīti. Lielākā daļa negadījumu ir pilsētās, cieši kājām gāja un arī velosipēdisti ir nepieciešams, lai būtu tāda absolūta redzamība, lai pilsētās vairs nebūtu upuru, lai būtu, piemēram, velosipēdisti ceļiņi un tā tālāk. Otrs jautājums, ko jūs darat, lai palīdzētu upuriem? lai vienkārši arī profilaktiski vairāk rīkoties, lai šādu upuru nu, varbūt nemaz arī nebūtu. Kālas kungs, lūdzu jums vārds. Paldies! Tātad transporta uh, veidu maiņa, tātad pārnest uh, preču pārvadājums no autoceļiem uz dzelzceļiem. Protams, eh, komisija eh, to gribētu redzēt, ka tas realizētos praksē, un mēs esam par to runājuši ilgi un daudz, un mums vajadzētu padomāt, kas tad liedz mums izmantot visu tās priekšrocības, ko dod dzelzceļa pārvadājumi. Protams, ir vesela rīna lietu, kas ir jāizdara, lai to varētu panākt. Un es ļoti ceru, ka šīs komisijas darba laikā mēs varēsim pavirzīt uz priekšnī jautājumā, kas attiecas uz mobilo telefonu izmantošanu, braucot pie stūras, piemēram, um, valstī, no kuras es nāku, uh, mums ir likumdošana, kas aizliedz runāt pa telefonu, braucot pie stūras. Tālāk runājam par pasākumiem, lai novērstu nāvi uz autoceļiem. Komisija ir izvirzījusi ļoti ambiciozu mērķi samazināt bojā gājušo uh, skaitu uz autoceļiem par 50%. Protams, šis mērķis netika sasniegts, bet nāves gadījumu skaits būtiski samazinājās pateicoties kopīgiem Eiropas Savienības institūciju pūliņiem un arī dalībvalstu paveiktiem. Piemēram, manā valstī bojā gājušo skaits uz ceļiem ir samazinājies trīs reizes pēdējo desmit gadu laikā, trīskārtīgi pēdējo desmit gadu laikā. Um, Protams, mēs nekad nevarēsim panākt situāciju, kad uz autoceļiem ceļšās sagadījumos neies bojā neviens, bet, protams, mēs varam darīt daudz, lai samazinātu šo bēdīgo statistiku. Tas ir tāds mm, komplicēts pasākums, tas ir saistīts ne tikai ar apreibnošo vielu izmantošanu, bet arī ar ceļu infrastruktūru, izglītību un tā tālāk. Paldies, paldies Kalas kungam. Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma. Tas ir 34. un 35. jautājumi eh, Brepols kundzes un Beletu kunga jautājumi par traģisko vilcienu katastrofu Buizingenā 15. februārī. Komisārkungs vārds jums. Paldies, godātie deputāti! Traģiskā vilciena katastrofa Buizingamā 15. februārī bija šokējoša traģēdija, un pēc šī nopietnā negadījuma izvirzījās vesela rinda politisku un tehnisku jautājumu. Šī negadījuma iemesli vēl pilnībā nav noskaidroti, un joprojām turpinās tehniskā izmeklēšana. Tā, protams, ir Beļģijas izmeklēšanas struktūru prerogatīva. Divi izmeklētāji no Eiropas uh, dzelzceļu aģentūras pievienojās uh, Beļģijas izmeklētāju komandai jau pāris stundas pēc negadījuma. Es gribētu pasvītrot, ka. Tikmēr, kamēr uh, negadījuma iemesli pilnībā nav noskaidrot, būtu pilnīgi nevietā izdarīt kādus secinājumus. Un ļoti bieži, kad notiek dzelzceļa negadījumi, tad mēs redzam sasaist starp Eiropas noteikumiem un konkrēto praksi. Bet es gribētu skaidri šeit pateikt par tirgus atvēršanu un par um, liberalizāciju kravu pārvadājumos tieši pa dzelzceļiem. Ir ievies daudz stingrāki noteikumi attiecībā uz dzelzceļu drošību un uh, sadarbspēju, bet mums ir ļoti rūpīgi jāsako, lai dzelzceļa sektora nozars atvēršana konkurencei negatīvi neietekmētu drošību uz dzelzceļiem. Un e, šī izvērtēšana neliecina par to, ka tirgu atvēršana mazinātu drošību. Es tāpat arī uh, gribētu norādīt, ka 2008. gadā mēs nosūtījām Beļģijas varas iestādēm um, norādījumu par um, tirgus atvēršanas nepieciešamību. Un es uzskatu, ka uh, tas, ka tiek, no, tiek apgalvots, ka dzelzceļa tirgus atvēršana mazina drošības dzelzceļiem, ir nepamatot pamatoti minēts iemesls, kas novirza šīs debatas no galvenā jautājuma. Mums ir jānodrošina um, vilcienu brī, uh, teiksim, droša braukšana, bet tas, uh, ka sistēmas ir mm, nesavietojamas, rāda grūtības, vai, nu, piemēram, ir jānomaina lokomotīvas, vai ir jāveic kaut kāds cits izmaiņas, un šo iemeslu dēļ vienot sistēmu izmantošanai Eiropas līmenī ir tikus izplānot, un patreiz tie tiek ieviesta uz lielākajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām Eiropā. Šī sistēma tiek uh, saukta par Eiropas dzelzceļa satiksmes menedžmenta sistēmu. Vairums nacionālo sistēmu tika veidots 80. gadu sākumā, un izmaiņas uh, ir saistīts ar lieliem finansiāliem ieguldījumiem. Uh, un daudzās um, dalību valstīs nav nepieciešamais uh, šis ritošais sastāvs un lokomotīvs neatbilst uh, tiem standartiem, lai varētu uh, izmantot vienotā Eiropas dzelceļa sistēmā. Kopš 2005. gada vairākas ERTMS aprīkots līnijas ir sākušas darboties. Un patreiz gandrīz visās dalībvalstīs arī notiek projekti šādu līniju veidošanā. Piemēram, Beļģijā līnija no Āhens un Liežas ir aprīkots ar attiecīgo infrastruktūru. ERTMS tādējādi. Uh, Eh, stā, eh, darbosies paralēli ar nacionālām sistēmām vismaz 20 gadus. Dažas dalība valsts varēs sākt to izmantot eh, ātrāk nekā citas. Mēs redzam, ka piemēram Itālijas un Spānijas ātrvilcienu tīkls jau gadrīz pilnībā ir aprīkots atbilstoši e RTMS arī Luksemburga, kamēr 15 dalību valstīs vēl ir tikai izmēģinājumi projekti vai dzelzceļa līnijas. Ir arī jāatzīmē, ka automātiskā dzelzceļa, es atvainojas, vilciena aizsardzības sistēma ir tikai viens elements, kas varētu nodrošināt augstāku drošību, bet atbilstoša apmācība, mm, dzelzceļa līnija tehniskā uzturēšana, pārmiju uzturēšana un tehniskā apkope ir vēl šie elementi visi, kas veido nu, drošību uz ceļiem. Mūsu dati liecina par to, ka dzelzceļa drošības standarti Eiropā kopumā ir augsti. Paldies! Paldies! Vispirms lūdzu Belēkungs un tad Brepolas kundze papildus jautājumu uzdošana. Lūdzu Belēkungs. Dank u, dank u wel, voorzitter. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs. Jā, mums ir jāgūst mācība no šīs avārijas, un tas būs Beļģijas Uh, izmeklētāju un valsts uzdevums, un parlamentā tiks izveidota izmeklēšanas komisija. Bet runājot par sociālo aspektu, um, dzelzceļā nodarbināto sevišķi lokomotīvju vadītāju stress un spiediens, ko viņi izjūt, vai nevajadzētu to izmeklēt, varbūt šeit ir pārāk asa konkurences cīņa. Paldies, Brēpolas kundze lūdzu. Uh, Es gribētu teikt paldies komisāram par atbildēm uz precīziem jautājumiem, bet uz vienu tomēr jūs palaidāt garām. Proti, vai Beļģija jau 2008. un 2009. gadā saņēma brīdinājumu no komisijas, proti, ka infrabēl nav nodrošināta neatkarība attiecībās ar Beļģijas valsts dzelzceļu un cik laika tika atvēlēts dzelzceļa pārstrukturizēšanai. Paldies, lūdzu, komisārkungs. Tā vispirms par sociālajiem jautājumiem saistībā ar nodarbināta, nodarbinātajiem. Protams, kā lokomotīvju vadītāju situācija ir jāizmeklē, mums ir jāskatās, kādu iespaidu konkurences cīņa atstāja. Tāpat arī satiksme kļūst intensīvāk, un arī tas atstāja iespaidu sociālo pusi. Uh, Mums ir jau virkne noteikumu, ko, kas attiecās, piemēram, uz lidmašīnu pilotiem, tad mums ir uh, likumi par to, cik ilgi ceļā drīkst pavadīt bez pārtraukuma smagā auto vadītāji. Un Tāpat ir arī noteikumi, kas ietver un attiecas arī uz lokomotīvju vadītājiem. Bet, protams, jautājums ir nopietns, Un katrā gadījumā uh, jautāju, uz jautājumiem atbildes jāmeklē arī dalībvalstu valdībām, jo arī dalībvalstu likumdošana šajā jomā ir spēkā. Komisija 2008. Um, 2008. gadā um, iestādīja Beļģijas valstī tādu kā paziņojumu par to, ka infrastruktūras uzturētājiem ir jānodrošina uh, neatkarība, un Beļģijas iestādes arī saņēma, uh, arī piesūtīja komisijā atbildi, un šī atbilde tiek izvērēta, izvērtēta. Bet šī avārija Buizingenā, protams, ir ļoti uh, traģisks ārkārtējs notikums. No tādā, tādām avārijām ir pēc iespējas eh, jāizvairās, bet, protams, mēs nevaram apsolīt, ka panāksim, ka vispār nekad ne mūžam neviena avārija vairs nenotiks. Mums ir jātiek skaidrībā par to, kādi īsti bija iemesli, un daudzos gadījumos, kad notiek šādas avārijas, tās notiek tāpēc, ka kombinējas tādā uh, um, liktenīgā veidā vairāki nelabvēlīgi faktori. Gan cilvēks varbūt ir zaudējis uzmanību un ir kaut kāda tehniska problēma. Tas diez vai mēs varēsim atrast tādu vienkāršu atbildi, kāpēc šī avārija īsti notika. Paldies, lūdzu. Borisa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī traģēdija liks mums izvērtēt situāciju. Mums būs jābūt skaidrībai, vai šeit tika pieļauta sistēmiska kļūda, vai kļūdījās cilvēks, vai bija kāda tehniska problēma. Kad tiks ieviests ERTMS, proti Eiropas dzelzceļa satiknes pārvaldības sistēmas standarts, uh, Vai jūs domājat, ka pārvadāj, kravu pārvadājumos ir jāpiemēro vienota Eiropas sistēma? Atbild komisārs ir ieplānota um, tāda vienota Eiropas sistēma, kas tiks laista darbā līdz 2015. gadam, bet tas nenozīmē, ka um, aprīkojumu saņems visaugstākajā līmenī jebkurš uh, dzelzceļa atzars, uh, vissīkākais no tiem, jo šis pasākums prasa ļoti lielas investīcijas. Eiropas kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana. Tā ir ļoti tāda laba ideja. Un idejas pamatā ir vēlme uh, attīstīt šo transporta veidu kopumā visā Eiropā. Lai, proti, pan, lai tādā veidā panāktu, ka Eiropas transporta telpa attīstītos vienmērīgi un tiktu garantēta ļoti augsta kvalitāte. Paldies! Thank you. Paldies, komisārkungs! Nākamais jautājums to uzdevis Vlosoviča kungs par laika maiņu vasarā un ziemā. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies. Mums ir pieņemta direktīva 2001. gada janvārī. To pieņēma arī parlaments. Tajā ir runa par vasaras laika ieviešanu Eiropas Savienībā Un te ir runa, te ir, var iepazīties gan ar kalendāru, gan to, kādā veidā šis jautājums tiek regulēts. Um, ir pat divas direktīvas, un 2007. gadā komisija sagatavoja ziņojumu par šo laika maiņu, un secinājumos tika secināts, ka pārējai uz vasaras laiku nav negatīva iespaida. Un te ne par ko nevajadzētu raizēties Eiropas Savienības dalību valstīm. Neviena dalība valsts kopš šī uh, ziņojuma iznākšanas nav pieprasījusi veikt kādas izmaiņas, bet uh, Es gribētu uzsvērt, ka es esmu ļoti piemērota persona, kurai atbildēt uz šo jautājumu, jo darbojoties Igaunijas valdībā 2000. gadā mēs atcēlām pārēju uz vasaras laiku un vienkārši pulksteni negriezām ne turp, ne atpakaļ, bet 2002. gadā mēs atkal atgriezāmies pie vasaras laika pie pārējas uh, uz uh, vasaras laiku, un es varu jums pastāstīt, uh, ka notika divas nepatīkamas lietas vai divi atgadījumi. 2000. gadā šī pārēja bija ļoti nepopulāra, jo nolūks gan bija pavilkt garumā rītu, lai ir, varētu izmantot gaišās diennakts stundas. Uh, Bet um, tumsa iestājās pārāk ātri šīs pārējas dēļ un vispār radās diezgan liels juceklis, jo cilvēki vairs nevarēja vakarā padarīt visu gaišajā diennakts laikā, kā viņi to bija pieraduši līdz šim vasarā. Un, bet tagad šī pārēja notiek un cilvēkiem nekādu iebildumu nav. Paldies! Mēs jau, mēs jau esam pārtērējuši laiku. Es gribētu mazliet tā pātrināt visu šo procedūru vai Mēs varētu tagad ar šo jautājumu ātri tikt galā, Mičel kungs un tad Harkins kundze, bet tagad lūdzu Vlosovičs kungs, jums vēl ir iespēja, ja jūs gribat, protams, uzdot papildus jautājumu. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, mam taką. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Man ir šaubas par e, šīs laika maiņas liederību, jo, piemēram, apvienotā karalista ir pilnīgi citā laika zonā salīdzinājumā ar kontinentālo Eiropu. Mūsu pulksteņi nav nostādīti tieši tāpat Man šķiet, ka no transporta viedokļa nav laba doma mainīt šīs laika zonas atbildēju iespēju lūdzu. Kā jau es teicu, man bija personiskā pieredze ar situāciju, kāda tā ir, kad nenotiek pārēja uz vasaras maiņu un kā tas ir, kad notiek šī pārēja. Un es negribētu to tādēļ mainīt to, ka sistēma ir tagad, jo tas tikai lietas vēl vairāk sarežģīs. Paldies komisāram. Nākamais jautājums Redingas kundzei. Jautājumu iesniedzis Gais Mičel kungs, 37. jautājums par līdzsvarotības te brīvību un drošību. Un tad vēl 38. jautājums no Harkins kundzes par zaļo grāmatu par brīvprātīgo darbu. Tie ir divi jautājumi, ko mēs vēl šovakar skatīsim. Kā es teicu, neļausim uzdot papildus jautājumus. Diemžēl, jo esam pārsnieguši atvēlēto laiku. Papildus jautājums varēs uzdot tikai oriģinālo jautājumu iesniedzēji. Redings kundze, prieks jūs redzēt atkal šeit. Uh, president thank you for uh, waiting. now um, the protection and promotion of fundamental rights. Redings kundze. L brīvība un drošība ir divi aspekti, kas ir jāsabalansē, un pretterorismu pasākumi ir jārealizē pilnībā respektējot tiesiskumu un uh, fundamentālās cilvēktiesības, kā tās ir noteiktas Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Tas nav jautājums par kompromisu vai līdzsvarotību, kad mēs nostatām vienu prasību pret otru. Mums ir jānodrošina abas lietas. Tajā pat laikā nekompromitējot fundamentālās tiesības. Fundamentālo tiesību ievērošana ir jārealizē, nemazinot drošību. Te ir jārunā par Stokholmas programmu, kas aicina Eiropas Savienības institūcijas nodrošināt, lai visi pasākumi, kas tiek izmantoti cīņā pret terorismu, pilnībā respektētu fundamentālās cilvēktiesības. Tādēļ es uzskatu, ka tas ir jautājums par līdzsvaru, bet nevis viens lietas nostatīšanu pret otru. Paldies komisārs kundzei par atbildi. Mičel kungs. Ir jācīnās pret teroristiem, pret noziedzniekiem, bet man rūp tas, ka mēs kā parlamenta deputāti pietiekami neuzsverām, vai nu šeit parlamentā vai dalībvalstīs, to, ka mēs sagaidām, lai tas tiktu darīts tā, lai aizsargātu sabiedrību, nevis lai iejauktos privātumā un lai tie pilsoņi, kas ir nevainīgi un likumpaklausīgi, lai valsts neiejauktos viņu dzīvē. Un tas ir, obli tā ir obligāta prasība. Komisārei vārds atbildēja. Komisāri, es jums pilnībā piekrītu, cienītais deputāta kungs, un no uh, man iepriekšējā darba, kad es biju par telekomunikācijām atbildīgā komisāra, tad personas datu aizsardzība vienmēr man ir bijusi viena no prioritātēm, realizējot jebkurus pasākumus. Un tas tika noteikts arī 1995. gada direktīvā, lai pielāgotos modernajai tehnoloģiju pasaulē. Tajā pat laikā es ļoti skaidri esmu norādījusi, ka Mēs nevaram datus e, izdalīt, lai aizsargātu sabiedrību un e, personas e, datu izmantošanai ir jānotiek stingri saskaņā ar noteikumiem, un es redzēju, kā parlaments balsoja par SWIFT jautājumu, un komisija noteikti ņems vērā parlamenta viedokli tad, kad mēs izstrādāsim jauno mandātu attiecībā uz sarunām par jauno SWIFT nolīgumu ar mūsu amerikāņu partneriem, ievērojot tiesības uz privātumu un nepieciešamību cīnīties pret terorismu. Paldies! Nākamais un pēdējais 38. jautājums, ko uzdevusi Marijana Hārkins kundze. Komisāri jums ir dot iespēju atbildēt uz šo jautājumu. priekšsēdētāji, es ļoti atvainojos, man nav šī jautājuma. Man ir daudz jautājumu, bet nevis šis 38. Man ir 88, 95 un 100 jautājums, bet nav 38. jautājuma manā dosjē, saka komisāra. Tad komisāri iesniegs atbildi rakstiski uz šo jautājumu. Harkins kundze, jā, es esmu pilnībā apmierināta, ja komisāri iesniegs man atbildi rakstiski. Vai jums, komisārs kundze, ir atbildi uz 39. jautājumu? Es atvainojos, saka komisārs, šķiet kaut kas ir nojucis organizācijā, bet man ir citi jautājumi nekā tie, ko, par kuriem jūs tagad runājat. Varbūt, ka mēs lietojam dažādu numerāciju, jo Harkins kundzes jautājums ir zaļā grāmata par brīvprātīgo darbu. Man ir paselta kunga jautājuma atbilde. Labi, tad varbūt paņemsim tagad paselta kunga jautājumu, kas ir 39. un pēc Haukins kundze. Es eh, ļoti ceru, kā komisāre domās par iespēju sagatavot zaļo grāmatu un ka jūs arī ņemsiet vērā to, ka varētu izmantot vai nu starptautiskās darba organizācijas, rokas grāmatu vai kādu citu starptautisko dokumentu, lai izvērtētu brīvprātīgo darbu dalību valstīs. Paldies. Tagad pāriem pie pēdējā jautājuma, kas ir 39. jautājums no Poseltu kunga par tradicionāli ilgāku laiku vienā vietā dzīvojošām mazākumtautībām. Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu teikt, ka Harkins kundzes jautājumā mēs noteikti sagatavosim pienācīgu atbildi rakstiski. Par 39. jautājumu, Paselta kunga jautājumu. Jūs zinat, ka šī ir viena no vērtībām, uz kurām Eiropas Savienība ir dibināta. Tā ir minoritāšu tiesību respektu un Lisabonas līgumam stājoties spēkā, tas ir ļoti nepārprotami atrunāts Lisabonas līguma otrajā pantā un Eiropas cilvēku tiesību hartā arī ir noteikts, ka nav pieļaujama nekāda diskriminācija pēc nacionālās etniskās piedarības vai valodas lietošanas. Un komisija nodrošinās, lai šis fundamentālās tiesības tiktu respektēts Eiropas Savienības tiesību sistēmā, kā arī sekos tām, lai atbilstoši šīs normas tiktu ieviestas dalību valstīs. Ir vesela rinda Eiropas Savienības likumdošanas aktu un programmu, kas varētu veicināt situācijas uzlabošanu tām personām, kas piedara mazākumtautībām. Un komisija grasās kombinēt šos instrumentus, lai risinātu problēmas, ieskaitot diskrimināciju, kas uh, skartu mazākumu tautībām piedarošas personas. Jūs zinat, ka esošā Eiropas Savienības antidiskriminācijas likumdošana, kas tiks izmantot, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret personām, kas pieder mazākumtautībām, un komisija ir pieņēmusi arī direktīvas projektu, kas patreiz tiek apspriests, kas paredzēs aizsardzību pret diskrimināciju pēc reliģiskās piedarības, um, seksuālās orientācijas un citas piedarības. Padoms ietver lēmums par cīņu pret rasismu un ksenofobijas izpausmēm, paredzot kriminālu atbildību par to, ir mēģēt uz to, lai jebkāda diskriminācija pēc ētniskās rases vai citas piedarības paredzētu kriminālu atbildību par noziegumiem, kas izdarīti pret um, mazākuma tautību pārstāvjiem pēc rases un nacionālās vai citas piedarības. Pēc tam ir arī izveidota fundamentālo tiesību aģentūra, kas palīdz komisijai īstenot šo uzdevumu un ir arī Eiropas padomes harta par mazākumu tautību valodām un ietvar lēmums par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Un es gribētu pateikt cienītajam deputātam, ka es ceru, ka vairāk dalību valstu sekos to valstu, piemēram, kas jau ir ratificējuši šīs svarīgās konvencijas. Paldies! Poselt kungs, jums ir 30 sekundes papildus jautājumā. Komisārs kungs, pēdējais punkts skār tieši to, ko es gribēju panākt. Es gribu vēlreiz jautāt, vai ir instrumenti pozitīvai diskriminācijai. Tādām uh, mazākumtautībām, kas ilgāku laiku dzīvo vienā vietā. Un otrkārt, vai pamatiesība aģentūra Vīnē arī ir par to atbildīga un kā tā organizēja savus kontaktus ar pilsonisko sabiedrību, jo tas pat labam notiek. Un tradicionālās mazākumtautības vai eh, tām ir nozīmīga loma, jo uh, nav nekā nevienlīdzīga, kā nevienlīdzīgi, pret nevienlīdzīgiem izturēties vienlīdzīgi. Es pilnībā jums piekrītu. Nedrīkst nevienlīdzīgi, nevienlīdzīgas grupas pret tām izmantot tādu vienādu attieksmi, bet mēs izmantojam resursus, kas ir mūsu rīcībā, cenšamies to darīt vislabākajā veid, veidā, un pamat uh, tiesību aģentūrai, protams, ir savi mērķi un uzdevumi, bet kad padoma, komisija un parlaments versīsies šajā aģentūrā ar lūgumu, uh, kaut ko izpētīt vai noskaidrot vai piedāvāt, es domāju, ka šī aģentūra labrāt, labprāt to uzņemsies. Un uh, kaut kas arī noteikti būs iespējams. Paldies! Tarabellas kungs, lūdzu, vispār mēs tuvojamies jautājumu laika beigām, bet ja jūs vēlties 30 sekundes uh, izmantot, lai mums kaut ko pateiktu, uh, tad lūdzu, bet uz jūsu jautājumu komisāra atbildēs rakstveidā. Paldies, priekšsētāji kungs. Es jā, saprotu, kāds ir laika grafiks. Es gribēju tikai uzsvērt to, ka ir nepieciešams veltīt gadu īpašu pret vardar, eh, vērstu pret vardarbības apkarošanu pret sievietēm, uz vardarbības apkarošanu pret sievietēm. Jo sievietes ir bieži vien upuri. Uh, gan uh, fiziski, gan verbāli, gan arī psiholoģiski, īpaši ģimenēs. Uh, Viņām ir kauns uh, par to runāt, un es domāju, ka šāds gads uh, veltīts uh, šīm problēmām varētu mm, dot pienesam tam, ka šis tabū tā kā vainās un ka mēs varētu cīnīties pret vardarbību, kas ir vērsta pret sievietēm. Paldies! Paldies visiem! Paldies! Paldies, Paldies sēde ir beigusies! Labu apetīti!